Bien. Mes chers collègues. Euh, Labi, dārgie kolēģi. Mums ir budžeta komitejas sēde. Es gribētu visiem atvainoties par sēdes sākuma aizkavēšanos, bet uh, Kā vienmēr, katru gadu mēs atkārtojam šo procedūru, mēs gatavojamies balsošanai, un šis e, process ir ļoti sarežģīts un garš, un mums ir grozījumi, un mums ir nepieciešams arī pabeigt politisko vienošanos, lai šī politiskā vienošanās būtu pēc iespējām saskanīgāka, lai lielākā daļa grupa varētu to pieņemt. Un šeit ir e, referentu kungam ir jāstrādā ar ēnu referentiem, ar uh, sekretariātu, ar visiem pārējiem, un tāpēc es uzreiz gribētu pateikties mūsu referentiem par lielisko darbu. Un šodien no rīta mums bija nepieciešams divas stundas, lai pabeigtu E, šos saskaņas punktus, kā arī precizētu tos punktus, kur tādu konsensu mēs neesam panākuši. Lūdzu, ievērot klusumu zālē, saka priekšsēdētāji. Es gribētu atzīmēt, ka mums ir arī ģenerāla direktorāta pārstāvis. Es sveicu viņus un arī komisijas citi pārstāvji. Ja došu vārdu, tad, kad būs tāda iespēja, tad vispirms ir pirmais punkts mūsu darba kārtībā. Ja nekas cits vairs nav sakāms par darba kārtību, tad tā ir pieņemta. Otrais punkts. Uh, darba kārtībā ir protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 22. septembrī. Šeit arī nesam saņēmuši nekādas iebildumus vai komentārus, tad ir pieņemts. Un tad vēl jūs arī esat saņēmuši informāciju, ko ir sūtījusi priekšsēdētāji par trešo punktu. Tad es gribēju jums pateikt par pagājušās nedēļas koordinātoru sanāksmi. Tika pieņemts šajā sanāksmē lēmums, ka tulīt pēc priekšsēdētāja konferences sanāksmes attiecībā uz uh, parlamenta delegāciju sastāvu. Šis jautājums tika apspries ar uh, trio uh, prezidentūru, arī uh, ārlietu, finanšu ministru ministru padomu sastāvā. Rezultātā priekšsēdētāja konference nonāca pie secinājuma, ka būs budžeta komitejas priekšsēdētājs šajā delegācijā un vēl būs divi līdz referenti par izdevumiem, kas būs atbildīgi, un divi par ieņēmumiem. Lūk, tāds sastāvs. Un pagājušajā nedēļā koordinātoru sanāksmē tika pieņemts lēmums, ka izdevumu daļā būs eh, Raimers Böge, tad viņam būs vispārējā referenta tituls, un tad būs līdzreferents Kalfina kungs, arī mūsu kolēģi šodien viņa nav šeit, tāpēc, ka viņš ļoti aktīvi darbojas savas zemes politiskajā lauciņā. Un neraugoties uz to, mēs vēlam viņam visu to labāko un ceram tomēr, ka viņš strādās arī kā referents. Tad par izdevumiem Deana Kungs kā referents un Anna Jensen kā līdzreferente arī no liberāļu grupas par um, izdevumiem kas arī spe ir speciālisti arī nodokļu ziņā. Un tā tālāk. Droši vien viņi arī runās par uh, savu politisko izvēli, kas nāk no, no attiecīgās politiskās grupas. Uh, tagad mēs esam nonākuši pie ceturtā darba kārtības punkta. Uh, tad mūsu balsojuma organizācija. Mēs esam fiksējuši mērķi kas apvienos visas deputātus, kas noteiks arī balsošanu. Rīta vakarā 18.30 būs balsojums, tātad 18.30. Mēs esam paredzējuši piesardzības pēc, kā katru gadu, arī iespēju, ka varētu arī organizēt papildus sanāksmi no rīta. Tas ir tādiem atkri, nu, atliekušiem jautājumiem leftovers. Uh, Uh, tad uh, mēs uh, centīsimies virzīt savu darbu relatīvi ātri. Un tāpēc mūsu mērķis, kuru mēs esam fiksējuši arī šorīt no rīta koordinātoru sanāksmē, ir tāds, ka vajadzētu rezervēt eh, rīta beigas, eh, lai izpētītu politikas, eh, ko piedāvā grupas, to mēs uzklausām caur referentiem, un tad gaidot arī ko teiks mums ģenerāla direktorāts, kā tradīcija, attiecīgi arī viņi uzstāsies, un tad kopā ar koordinatoriem mēs piedāvājam E, rīkoties tā, ka no sākuma tiek uzklausīts visu pieminēto viedoklis, pēc tam referents rēģē, un tad mēs e, attiecīgi uzdodam jautājumus un turpinam debati, ja tas ir nepieciešams tālāk. Mēs arī rezervējam ap pusdienas laiku, kad periodu, kas, ja vajadzīgs, tas būs tiks izmantots bilaterāliem kontaktiem. Uh, starp referentiem, un tad varētu balsot 15. Tad ideja tāda, ka šo pēcpusdienu mēs balsojam par kategorijām, kas kas ir ar mazākajām problēmām, kur ir mazāk problemātiski jautājumi. Tas nenozīmē, ka vienmēr ir politiskas akcepts, bet mēs varētu rīkoties tā, ņemam tādus vieglākus jautājumus, un rezultātā redzēsim rezultātu, un tas nebūtu problemātiski. Vien B, 2 un 3A. Nu, lūk, šo pēcpusdienu. Balsosim par to. Tad pēcpusdienas sākumā mēs um, konstatēsim, kas ir panākts bilaterālās sarunās pusdienas laikā, tad mēs paskatīsimies, vai ir nepieciešama jauna Uh, koordinātoru sanāksmi un 18.30, ja šāda nepieciešamība būs, tad koordinātori tiksies 18.30 šodien. Rīt no rīta pulkstens deviņos mēs balsosim no rīta par pārējot trešās kategorijas daļu, tad 3B. Un visa ceturtā kategorija uh, kopā ar, ar attiecīgiem cipariem un arī komentāriem, un tas ir ļoti svarīgi, tīpaši ceturtās kategorijas sakarā, un tad piektā uh, kategorija komisijas būdžets, tur uh, ir izdevumi, uh, kas, kurus ir paredzēts samazināt ļoti daudz. Nu, rīt pēcpusdien mēs balsosim par Eh, tām kategorijām, kas ir prioritāras. Lielākai daļai grupu tas ir 1A kategorija, arī pilotprojekti, arī sagatavošanas rīcības un arī citu institūciju budžeti, piektā kategorija, kas attiecas uz citām kategorijām. ņemot vērā to, ka šajā nedēļā mēs balsojam tikai par budžetu, attiecīgi par budžetu pozīcijām, par cipariem, par komentāriem. Un tāpēc par rezolūcijas projektu mēs balsosim nākamnedēļ 13. datumā, un tur deadlines grozījumiem ir 6. datums 17. 17. Angļu valodā angļu valodā. Tātad tiek iesniegt līdz 6. Eh, vai datumam pulksten 17. Un vēl gribētu piemetināt, ka rīt no rīta mēs balsosim arī par eh, rezolūciju projektu, Kalfina kunga projektu par, eh, par Eh, investīciju banku zaudējumiem un to garantēšanu. Nu, atcerēsties, eh, ka mums bija ļoti garas sarunas par šo dokumentu. Arī trialoga formā, eh, ar Kalfina kungs no parlamenta puses ar padomi runāja rezultātā bija panākta vienošanās, un par to cerams, ka mēs varēsim ātri nobalsot arī rīt no rīta. Un tagad es piedāvāju dot vārdu ģenerāldirektorā mm, pārstāvim, un tad jūs varētu varbūt pateikt savu sakāmo. Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka esat eh, devuši man šo iespēju izteikties un sniegt eh, dažus komentārus pirms eh, jūsu komitejas balsojuma par grozījumiem. Gribētu teikt, ka mēs ļoti pozitīvi vērtējam daudzus no šiem grozījumiem, kur mēs redzam, ka lielā mērā kredīta apropriācijas mēs redzam tādā veidā samazināts, kā komisija to bija paredzējusi. Par uh, maksājuma apropriācijām samazinājumi, kurus ir veikusi padome, 3,7 miljārdi eiro, ir skaidrs, ka to ir ārkārtīgi grūti paredzē, eh, atbalstīt, jo eh, tas ir milzīgs eh, samazinājums, un tas jau ir otro gadu pēc kārtas. Jūs jau zināt, kas notiek pagājušajā gadā. Tur rubrika 1A, izdevuma kategorija 1A, investīcijas, konkurētspēja, izaugsme. Uh, Tātad tas ir viss, kas nepieciešams, lai stiprinātu stratēģiju 2020, tāpat arī uh, izdevuma kategorija 1B, uh, kohēzija, struktūra fondu pildīšana, tas viss ir ārkārtīgi svarīgs uh, šajā uh, smago ekonomisko laiku periodā. Mēs tāpat arī veicam izpildes analīzi 2011. gadam, mums vēl būs iespēja pie tā atgriezties, bet gribētu vēl uh, paskaidrot uh, saistībā ar šo punktu, ka izpilde iespējams varbūt būs uh, paaugstināt nekā iepriekšējā gadā un uh, gluži pretēji citiem gadiem, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Varbūt netiks izpildītas uh, maksājumu uh, apropriāciju uh, saistības, kā tās tika paredzētas. Mēs katrā ziņā aplūkosim jaunākos izpildes datus, tikai gribēju katrā ziņā šo punktu norādīt. Tālāk, runājot par grozījumiem, kas ļoti svarīgi parlamentu prioritātēm, ir divi, kurus es gribētu minēt sīkāk, jo tur ir zināmas bažas arī no komisijas puses. Pirmais grozījums ir saistās ar Eh, Eiropas eh, pārtikas eh, banku palīdzību, tātad palīdz, lai palīdzētu vismazāk turīgajiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Jūs jau zinat, cik daudz Eiropas komisija ir sniegusi palīdzību, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Mēs tagad esam iesnieguši vakar Tas notika jauna priekšlikuma, kurā ir uh, minētas divas juridiskās bāzes. Tāpat gribētu teikt arī pāris vārdus par Palestīnu. Uh, tur ir paredzēts finansējums 2012. gadam. Un uh, šobrīd tas tiek izskatīts, uh, ņemot vērā 2011. gada uh, vajadzības. Un uh, es domāju, ka šī analīze jums varbūt palīdzēs atrisināt uh, problēmu, kas šajā jautājumā ir konstatēta. Tālāk par rezervēm. Priekšsēdētāji es gribētu atzīmēt, ka Kā parasti, Eiropas parlaments vēlētos eh, droši vien dot zināmas signālus, bet es zinu, un kā parasti gribētu atgādināt, cik svarīgi ir nodrošināt, lai šīs rezerves nebūtu pretrunā eh, politiskajiem un juridiskiem nosacījumiem un saistībām, un lai tiktu respektētas arī attiecīgās budžeta pozīcijas, uz ko tas attiecas. Gribētu atgādināt, ka rezervi līmenis uh, maksājuma rezerves nedrīkst būt uh, pārāk milzīgas, tās nedrīkst traucēt uh, budžeta izpildi 2012. gada 1. septembrī. Tāpat gribētu norādīt, ka mūs ļoti satrauc uh, administīvo maksājumu rezerves, kas uh, ir 15,8 miljonu eiro. Uh, tas ir 310 uh, darba vietas. Un Tas ir jautājums, ko mēs jau esam apskatījuši iepriekšējos gados. Es gribētu atgriezties vēl pie šī priekšlikuma. Ja jūs gribat uz, uzturēt šo rezervi, tad tai jābūt algu uh, pozīcijā. Un tādā veidā, lai nenotiktu diskriminācija attiecībā uz konkrētu dienestu. To es vienkārši gribēju vēlreiz uzsvērt, Tas ir nepieciešams, lai arī visa šī pārvaldība šajā sakarībā būtu sakārtotāka. Mūsu vēstulē par budžeta izpildi mēs uh, informēsim uh, attiecīgi par šo jautājumu arī samierināšanās komiteju. Man vēl ir divi komentāri. Pirmais par uh, pilotprojektiem un sagatavošanās rīcībām un otrs par administratīviem maksājumiem. Attiecībā uz pilotprojektiem un sagatavošanās darbībām mēs uh, analizējam un izvērtējam iespēju sastādīt provizorisku šādu sarakstu, projektu sarakstu. Pirmā analīze, mēs domājam, būs noderīga arī analī, parlamentam, un mēs attiecīgi apstiprināsim savu plānu, sadarbošanās plānu, lai varētu efektīvā veidā īstenot šos prioritāros projektus. Tālāk runājot par administīviem maksājumiem, gribētu pateikties referentam par to, ka tie ir vērsti uz to, lai tie tiktu nospraust sākotnējā apmērā saistībā ar Horvātijas iestāju un attiecīgām labojumiem. Tos mēs šobrīd vēl izsveram. Tas arī būs viens no samierināšanās komitejas darba jautājumiem. Es gribu pateikties arī specializētiem komitejām par to, ka tās administratīvo līmeni dažādām programmām arī ir atjaunojušas uh, sākotnējā pozīcijas līmenī. Es domāju, ka uh, galvenais referents atbalstīs uh, šo soli kaut gan. Um, es varu konstatēt, ka ceturtajā pozīcijā nav šī pozīcija Uh, atjaunota sākotnējā līmenī. Tas arī viss apmēram priekšsēdētāja kungs, ko es gribēju pavisam īsti teikt ievada veidā, lai norādītu tādus vissvarīgākos uh, un uh, visdelikātākos punktus komisijai. Paldies jums par ļoti precīzajiem un ļoti īsiem komentāriem. Jūs sniedzāt mums informāciju, kas ir ārkārtīgi svarīga attiecībā uz maksājumu kredītu, maksājumu apropriāciju izmantošanu šajā gadā. Jūs jau minējāt arī šo pretrunīgumu jautājumu un uh, padomes uh, prezidentūra pastāvēja uz uh, domu, ka šiem maksājumiem jābūt tādiem vidēja līmeņa qui confirmait euh, la décision. Šis jautājums tika izskatīts, tātad uh, skatoties to, kāds ir bijis darbs uh, gada sākumā un vidū, mēs esam līdz 2,9% uh, esam euh, samazinājuši apropriācijas. Diemžēl tas, ko jūs mums teicāt, ir, ka reālās tendences to neatspoguļo, un pastāv risks, ka līdz gada beigām mēs uh, būsim tādā neparastā situācijā, kad uh, galīgais grozītais budžeta projekts neatstās nekādus transferus atpakaļ dalību valstīm, bet būs nepieciešams vēl vairāk apropriācijas, ņemot vērā faktiskās prasības. Tā ir ļoti svarīga informācija pirms mūsu balsojuma. Un par to mēs arī šodien runājām koordinācijas, eh, koordinātoru sanāksmē, tālāk par Palestīnu. Jautājums, eh, tā teikt, virzās un attīstās katru dienu. Mēs pirms divām dienām saņēmām, eh, saņēmām informāciju par ASV lēmumu pārtraukt ASV palīdzību 100 miljonu dolāru apmērā. Tas nav šeit budžeta komitejā, kur mēs varam izteikties par ārlietu politikas jautājumiem. No Eiropas Savienības puses tā ir ārlietu komiteja, kurai ir jānāk lejā ar kādām iniciatīvām, bet es gribētu atgādināt, ka balsojumā mēs centīsimies nodrošināt, lai būtu skaidrs, ka Eiropas palīdzība neaizstāja to palīdzību, ko citi nav snieguši. Varbūt, ka tas liksies, ka tas uh, aizstāja, bet, nu, katrā ziņā jautājums paliek. Tas nav mans lēmums vai budžeta komitejas lēmums, bet uh, šī tēma ir ārkārtīgi delikāta un, un sensitīva, un situācija attīstās un mainās katru dienu, un tieši tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Uh, Kaut gan mēs pozitīvi vērtējam Aštons kundzes centienus. Eiropas Savienība veic visu, kas tai būtu jādara, kvarteta ietvaros eh, sarunās un, protams, dod arī atbilstošu budžeta atbalstu. Eh, direktor, eh, ģenerāldirektor kungs, jūs jau paudāt savas bažas par rezervēm, par līdzekļu iekļaušanu rezervē. Mēs zinām šīs jūsu bažas un uh, Ceram, ka varēsim rast labu risinājumu. Referentes kundze, varbūt jūs vēlētos mums gal galā pastāstīt, kāda ir situācija iekšējās sarunās budžeta komitejā gatavojoties šim balsojumam un attiecīgi arī rēģēt uz ģenerāla direktora kunga teikto. Grazie Presidente, ringrazio anche il direttore ģenerāli. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlējos pateikties ģenerāla direktoram. Jāsaprot, eh, ka šodien mums bija visai gara koordinatoru sanāksme. Tā bija vērtīga, jo pateicoties koordinatoru sanāksmei, mēs varējām kaldināt turpmākus kompromisus. Mēs jau pagājuši nedēļu Strasbūrā apspriedāmies par kompromisiem, un es uzskatu, ka mēs atrodamies ceļā uz vienošanos. Un Eiropas parlaments patiešām vēlas uh, izkristalizēt kopīgu pozīciju, ņemot vērā jau iepriekš veikto darbu. Mēs vēlamies uh, sasniegt kompromisus par uh, svarīgākajām uh, lietām, svarīgākajiem jautājumiem. Mums ir jāsaprot, kāda ir mūsu strateģiskā izvēle, proti mums ir jāizkristalizē galvenās prioritātes un tām ir jāpiešķir visvairāk resursu. Mums ir jāsaprot, kādas ir e ES 2020. gada stratēģijas prioritātes. Domāju, ka piedāvātais kompromiss ir uh, tāds prātīgs un loģisks, runājot par svarīgākajām kategorijām, kur līdz tam bija šīs negatīvās maržas. Šeit es runāju par 1A un 4. kategoriju. Pateicoties mūsu kompromisiem, e, varēs finansēt tās prioritātes, kuras īpaši uzsvēra gan politiskās grupas, gan specializētās komitejas. Parlaments piedāvā papildus līdzekļus. Mēs pieprasām vairāk līdzekļu nekā piedāvātajā komisijas finanšu plānā. Mēs pieprasām uh, septītai uh, izpētes pamatprogrammai, KLP un uh, mūža izglītībai vairāk līdzekļu. Mēs lūdzam uh, papildināt budžetu, kas ir uh, lielāks par uh, komisijas piedāvāto Uh, budžeta sākotnējo tāmi. Un runājot par ceturto kategoriju, 153 miljoni ir tas, ko piedāvā komisija, runājot arī par budžeta grozījumiem, un mēs vēlamies šeit papildus finansējumu, lai mēs varētu finansēt galvenās prioritātes. jāsaprot, eh, kas ir galvenās prioritātes tieši šajā tēkošajā budžeta gadā, un, protams, mums ir jāpieprasa papildus 100 miljonu eiro Palestīnai. Mums ir jāparūpējas uh, par pietiekami spēcīgu mandātu trilogā, un mums ir jābūt pietiekami labam elastības instrumentam, lai varētu finansēt visas nosauktās kategorijas. Uh, Es uzskatu, ka šis ir labs eh, saskaņots priekšlikums, kas ļoti labi atspoguļo parlamentā izkristalizējušās prioritātes. Mēs vēlamies pieņemt realistisku budžetu un tas ir nedaudz lielāks nekā tas, ko mums piedāvā komisija. Mēs ļoti skaidri paužam savas prioritātes, un tās ir nevien budžeta komitejas prioritātes, bet uh, tās ir lietas, kas ir tūs visai parlamenta sirdī. Priekšlikumā pat tiešām ir ilustrēta eh, parlamenta grība, parlamenta vēlmes, eh, tas, ko mēs sagaidām no 2012. gada budžeta. Tālāk runājot par pilotu projektiem. Uh, lai varētu finansēt eh, prioritātes, kas ir iekļautas 2020. gada stratēģijā, mums ir jāsaprot, kur uh, saņemt papildus finansējumu, jo uh, dažās budžeta pozīcijās nebija pietiekama finansējuma. Mēs Vēlamies no komisijas saņemt tādu pētījumu par to, vai šie grozījumi ir reāli ieviešami. Tāpat mēs izniedzām grozījumu par uh, juridiskā pamata mainīšanu. Eh, rassicurarlo sul fatto che condivido la sua proposta par grozījumu ieviešanu attiecībā uz uh, īpaši vārīgajām cilvēku kategorijām un uh, vēlējamies eh, rezervi iekļaut vispārīgā rezervē, tātad vajadzētu būt tādai vispārīgā rezervē, nevis rezervē attiecībā uz eh, atsevišķām pozīcijām. Es ļoti uzmanīgi klausījos ģenerāla direktora, direktora teiktajā par uh, Uh, maksājumu apropriācijām. Mēs par to jau apspriedāmies koordinātoru sanāksmē un jāņem vērā, ka attiecībā uz maksājumu propor, pro, apropriācijām uh, mēs bijām visai šķelti politiskajās grupās bet mums maksājuma apropriācijas ir jāpieskaņo konkrētām saistībām. Mēs esam saņēmuši tādu pretrunīgu informāciju par to, kas attiecas uz eh, maksājuma apropriācijām. Un es domāju, ka mums ir ļoti uh, Eh, daudz uzmanības jāpievērš tam, kādu mandātu mēs saņemsim trilogam, un mums ir eh, jānosaka kaut kāds vismaz minimālais līmenis attiecībā uz maksājumu apropriācijām, ko piedāvāja komisija, un ja komisija piekritīs mūsu prasībām, tad mēs balsosim par to. Mēs patiešām daudz darījām, lai varētu izkristalizēt savas galvenās politiskās prioritātes. Mums ir jāizvēl tāda uh, skaidra strateģiska pieeja un. varbūt tas neļaus mums pietiekami daudz rīcības brīvības attiecībā uz sarunu vešanu, bet domāju, ka mūsu priekšlikums varētu rezultēties ar panākumiem, un mēs vēlamies arī eh, paust eh, savu uzticību komisijai tad, kad tā mums izstrādā priekšlikums attiecībā uz maksājuma apropriācijām. Uh, tagad vārds uh, Fernandes kungam, tātad jūsu prezentācijai. Uh, priekšlikumi, ar ko jūs nāksiet klajā balsojuma laikā, pavisam ātri gribu teikt. Eh, tātad pastāstiet par eh, parlamenta budžetu, bet, protams, dažos vārdos arī par eh, citu institūciju budžetu. Sr. Prezident, posso começar pelas outras instituições. Paldies, priekšsēdētāji. Es varētu runāt par citām institūcijām. Protams, institūcijām ir jābūt vismaz minimālam budžetam, lai tās varētu veikt savus uzdevumus. Uh, un arī pievērēt jaunus izaicinājumus. Un, protams, ņemot vērā Lisbonas līgumu, institūciju uzdevumu kopums ir paplašinājies, un līdz ar to ir nepieciešams kaut kāds budžeta kopums, ko izmantot. Citas uh, institūcijas arī iesaistījās debatēs par jauno budžetu un uh, Protams, gan parlaments, gan cits institūcijas cenšas vairāk, lai ietaupītu un mēs apstiprinājām uh, budžeta pārskatīšanu arī attiecībā uz ombuda biroju un parlaments vairākas reizes ir atkārtojis. ka mēs esam panākuši 2,3% eh, paaugstinājumu budžetā, pat nestoties uz Horvātijas paredzēto pievienošanos ES un uz 18 jaunu deputātu pievienošanos mūsu saimē. Mēs varējām samazināt budžetu par 75 miljoniem eiro. Ja mēs uh, šeit eh, salīdzinam atsevišķas kategorijas. Tad eh, mēs paaugstinām budžetu par 0,8% un Tātad 0,8% eh, ir paaugstinājums, pat atreikinot izdevums, kas paredzētu Horvātijai un 18 jauno deputātu algām. Komisārs Levandovski nosūtīja vēstuli visām institūcijām lūdzot uh, ietaupīt, un īstenībā mēs pat esam izdarījuši vairāk nekā no mums tika prasīts. Mēs esam ietaupījuši pat vairāk nekā bija sākotnēji aprēķināts. Tagad mēs izstrādājam grozījumus, un ir divi uh, projekti, no kuriem esam atteikušies. Un viens no tādiem varbūt neievērojamākiem projektiem bija eh, saistīts ar kādu afet komitejas piedāvātu pilotu projektu. Mēs no... Jāsaprot, ka bija arī līdzekļi rezervē, un mēs gaidījām uh, arī biznesa plānu prezentāciju pavasarī. Mēs uh, apstiprinājām šo plānu, un tagad uh, vairums politisko grupu ir gandarītas. Mums, protams, ir jābūt uh, uh, iestāžu nolīgumam, lai mēs vienotos arī par šo uh, tā saukto vēstures māju, par šo projektu. De, de, de, emendas, uh... Tika iesniegti grozījumi Mēs uh, apspriedāmies, vai visi šie grozījumi būs pieļaujami. Tur bija runāts par uh, deputātu statūtiem, un mēs nevaram balsot par šādiem grozījumiem. Tas ir uh, saprotam, vēlējos pateikties visām politiskajām grupām, visiem ēnu referentiem, visiem uh, par viņu veikumu, un daži vārdi arī attiecībā uz biroju. Domāju, ka panāktā vienošanās bija ļoti vērtīga un pateicoties uh, panāktiem kompromisiem mēs varēsim veikt struktūrāls reformas. Tālāk mēs runājam par tulkojumu. Mēs um, varējām ietaupīt papildus 10 miljonus eiro un runājot par rakstiskajiem tulkojumiem, tur varēs ietaupīt 11 miljonus un šeit tātad nebūs automātisko tulkojumu. Uh, Skaidrs ir viens, mums ir jāievēro konkrēti principi, šis daudzvalodība princips netiks apšaubīts. Daudzvalodība ir tāda vērtība, kas tiek garantēta. Parlamentā jūs vienmēr varat pieprasīt, lai uh, dokumenti tiktu iztulkoti jūsu dzimtajā valodā, bet šīs uh, tiesības vairs netiks garantēts automātiski, tātad ko tādu vajadzēs pieprasīt. Jāsaprot, ka ir pienākuši jauni laiki, un runājot par 2020. gada stratēģiju, mēs vēlamies veicināt ilgtspēju, inovācijas, un pateicoties inovācijām arī vēlamies ietaupīt. Uh, Visi šie priekšlikumi ir izstrādāti ļoti loģiski un mums ir jārūpējas par ilgtspējīgas un inteliģentas izaugsmas veicināšanu pateicoties 2020. gada stratēģijai. Ja mēs runājam par jaunajām institūciju pilnvarām, ko mums piešķīra Lisabonas līgums, atcerēsimies, ka drīz pie mums sāks strādāt arī 18 jauni deputāti. Mums ir jāsaprot, kā ar mazāku līdzekļu daudzumu izdarīt vairāk, kā paveikt vairāk uzdevumu. Mums būs arī jauns pilnvaras, un tas viss būs jāveic ar mazāku summu. Protams, administrācija ir ļoti daudz veikusi, esam ieguldījuši daudz pūliņu, lai panāktu šos ietaupījumus, un mums ir uh, jāpierāda, ka mēs varam uh, atbilst savu pilsoņu cerībām, ka mēs varam uh, darboties pietiekami labi arī ar mazāku līdzekļu daudzumu. Mūsu budžeta uh, projekts eh, ir balstīts arī uz negatīviem izaugsmas rādītājiem, un bieži vien inflācija, diemžēl, pārsniec izaugsmas rādītāju. Tādēļ mums ir arī uh, jāuzupurējas, mēs saprotam, ka ierēģi dalību valstīs uzupurējas, viņi nes, uh, viņi cieši smagus zaudējumus, ņemot vērā šos grūtos laikus, un es ceru, ka drīz šī krīze beigsies. Paldies! Ļoti labi, paldies. Es tikai gribēju vēlreiz pasvītrot vienu punktu. Vai vēl kāds grib izteikties? Ah, pardon, notre collègue Vogan, puis je, je... Vogan kungs arī gribēja izteikties. Lūdzu, Vogan kungs. To, uh... Es atvainojos, es gribēju ātrēģēt uz pēdējo. Uh, Uh, ko dzirdēju no Fernandesa kunga. Viņš ļoti pareizi teica, uh, ka ir panākta plaša vienošanās uh, par to, kas attiec uz parlamenta budžetu un arī uz citu institūciju budžetu. Mēs ar citām institūcijām runājot, vienojāmies, ka mums vajadzētu daļai atjaunot budžetu viņiem, citādi būs problēmas ar funkcionēšanu nākotnē runājot par citiem elementiem jūsu runā, Mēs pieņemam, ka ir nepieciešama informācija vairāk par Eiropas nāmu, Eiropas vēstures nāmu. E, pagaidām mūsu rīcībā ir tikai tāds kā biznesa plāns, varbūt vajadzētu to izstudēt dziļāk e, kolēģi piekritīs, ka ir nepieciešama informācija par šo Eiropas vēstures namu. Tālāk cits jautājums par ceļu, ceļojumu izmaksām. E, šeit ir panākts eh, samazinājums par 5%, 15% ir rezervē. Vēl viena lieta - pabalstu vai dienas naudu iesaldēšana. Es S un D grupa gribētu pilnīgi visus šos pabalstus iesaldēt. Bet vai mēs varēsim to darīt? Tā ir daļa no deputāta statūta nolikuma. Mēs varbūt iesniegsim grozījumus apmēram tādā garā, kā teicu, jūs pēc tam lemsiet, bet eh, mums vajadzētu ne tikai GI, bet pilnīgi visus pabalstus iesaldēt. Paldies, dārgais kolēģi! Mēs jau šorīt no rīta par šo jautājumu runājam ar koordinatoriem, un es teicu sekojošo kas attiec uz šiem grozījumiem eventuāliem. Pagaidām tādu nav, bet ja tādi ir, kas attiecas uz atalgojumu deputātiem vai arī ierēģņu atalgojumu. Mums nav šeit juridiskā spēka lemt par šo, tas ir paredzēts nolikumā, un tas ir arī apstiprināts, to ir apstiprinājusi arī Eiropas tiesa. Tas sakarā ar šo lietu, kas uh, nāca no padomes saistībā ar funkcionāru atalgojumu un nolikumu piemērošanu. Un kas attiec uz pilnīgi citu tiem punktiem, kas saistās ar deputātu nolikumu, kas neatiec tieši uz atalgojumu kompensācija. Šeit mūsu rīcībā ir parlamenta juridiskā dienesta atzinums. Šobrīd ir tā, kas attiec uz prezidiju vai biroju parlamenta budžetā. Tad šeit ir nepieciešams eh, biroja lēmums, bet eh, pilnīgi dabiski, ka plenārsēdē var izlemt arī savādāk. Eh, parlaments nav tāda organizācija, kur birojām ir suverenās pilnvaras, suverēni un neatkarīgi lem tikai plenārsēde. Un tad plenārsēde tā var lemt savādāk attiecīgi. Uh, ja tiek ies, iesniegti attiecīgi grozījumi, plenārsēdi izlēma pēc saviem ieskatiem, un ja parādās šādi grozījumi, e, kas ietilpst šajā kategorijā, šeit ir nepieciešama politiskā vienošanās Šeit nepieciešams budžeta komitejai, birojai, birojam arī vienoties savstarpēji. Attiecīgi mēs piedāvājam to balsošanai un skatāmies, kā balsojums iznāk. Un tad no šī brīža parlamenta priekšsēdētājs arī attiecīgi lem plenārsēdē, kā tālāk virzīt šo jautājumu. Un tāda ir juridiskā situācija. Es ļoti ceru, eh, ka mēs arī politiski eh, runājot varēsim sakārtot šo jautājumu tā, kā mēs esam paredzējuši. Un runājot par pēdējo jūsu komentāru informāciju no Bēgas kunga, kuru mēs aicinājām ierasties uz koordinātoru sanāksmi, bet viņš nevarēja to izdarīt, viņam bija citas darīšanas. Tad šeit eh, Frančeska Balzāni kundze teica, ka mums ir nepieciešams politiskā vienošanās, kas ļaut mums pārsniegt griezt vērtības 1A un 4 kategorijā. Uh, bet šī summa pārsniegšanai ir attiecīgi mērena. Un šeit ideja ir tāda. To pašu mēs jau darījām jau pagājuši gadu. Nevajadzētu balsot par tiem grozījumiem, kur ir zvaigznīte, jo šeit ir tas jāsaskaņo ar uh, Lisabonas līgumu. Tad tie ir šie, tas ir saistīts ar pirms Lisabonas uh, kontekstu un uh, vajadzētu drīzāk piedāvāt grozījumus tieši tā, kā piedāvāja arī komisija savā pirmajā projektā, tad mēs varētu finansēt šo pārpalikumu no, eh, no izmantojot fleksibilitātes instrumentu. Tad referents par starpinstitucionālo līgumu varētu pastāstīt mums sīkāk par šo procedūru. Bet mēs balsosim par šo ziņojumu tajā pat laikā. Arī mēs runājam par mobilizācijas fondu, par fonda līdzekļu mobilizāciju no globālā pielāgošanas fonda, un tur mums ir nepieciešams balsot par budžetu. Un arī balsojums par bēgas ziņojumu ir nepieciešams, un tas ir saistīts ar 1AA. Vai es Varbūt, ka mēs varētu precizēt šo situāciju pusdienas laikā, lai mēs nonāktu pie secinājuma, kāda, kā mums labāk rīkoties. Eh, tādā veidā, lai tas būtu risinājums, kas pieņemams pilnīgi visiem. Dārgie kolēģi, ja citi vairs negrib neko teikt, es saku jums paldies. Es arī saku paldies ģenerāla direktora kungam. Es beidzu šo sanāksmi. Tālāk 15. tiekamies. Lūdzu, ņemiet līdzi 15. balsošanas kartes. Visi jo mums šīs kartes būs nepieciešamas, un, protams, ņemat līdzi arī balsošanas saraksts un visus dokumentus. Paldies, mēs pārtraucam šo sanāksmi.